arī centīsimies noteikt, kā šiem fondiem labāk sadarboties savā starpā. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Par Vestfāles kundzes ziņojumu arī balsojums notiks rīt, un tagad varam pāriet pie pēdējā darba kārtības punkta valsts atbalsta noteikuma attiecībā uz vispārējās tautsēmnieciskas nozīmes pakalpojumiem, tas ir Pītera Saimona ziņojums. Pētera Simona ziņojums. Priekšsādātāji šie tautsaimniecisks nozīmes pakalpojumi ir ļoti būtisks pīlārs Eiropas Savienības ekonomikā. Tie ļauj lielā mērā nodrošināt mūsu sabiedrībā labklājību pārstrādājot noteikumus, kas attiecās uz VTNP pakalpojumiem, pirmām kārtām ir jāatbild uz jautājumu, kādiem priekšnoteikumiem ir jābūt, lai no vienas puses pakalpojumi būtu ļoti augstas kvalitātes, no otras puses tie būtu pieejami pilnīgi visiem sabiedrības slāņiem. Lai piedāvātu kvalitatīvus, augstas kvalitātes pakalpojumus, uh, No vienas puses ir jānodrošina drošība attiecībā uz juridisko drošību, un no otras puses daudz proporcionālāk, jāizvēlas tad proporcionālāk, samērīgāki veidi, kā kontrolēt um, šos valsts, valsts um, sniegtos pakalpojumus, lai nebūtu pārāk lielas birokrātijas. Un valsts sniegtie pakalpojumi ir jāregulē, ievērojot subsidiaritātes principu. Ir beidzot jāizveido juridiskais ietvars uh, sabiedriskajiem pakalpojumiem un saskaņā ar sociāldemokrātu pieju uh, Mēs uzskatām, ka tas ir 14. pants attiecīgajā līgumā, bet šeit domas starp politiskajām partijām dalās. Tomēr mums ir izdevies šajā ziņojumā atrast kompromisu, ko varēja atbalstīt gandrīz visi. Tiem, kas piedāvā sabiedriskos pakalpojumus, uh, lai saņemtu kompensācijas, ir joprojām jā tiek galā ar ļoti lielu birokrātiju. Varētu padomāt par to, kā atbrīvot attiecīgās iestādes no pienākuma informēt komisiju. Tas vien jau būtu solis uz priekšu. Un noteikumiem jābūt tādiem, lai vietējo iestāžu birokrātiskā slodze tomēr būtu samērīga um, samērojama ar uh, iespējamām uh, sekām vai izpausmēm, kas varētu ietekmēt iekšējo tirgu. Un runājot par de minimis um, noteikumiem, tad tādiem ir, tādi ir jāparedz sociālajiem pakalpojumiem un arī virknē citu. Lai sabiedriskie pakalpojumi ir arī skaidri jādefinē. Šajā ziņojumā mēs atbalstām komisijas priekšlikumu izstrādāt efektivitātes kritērijus šiem pakalpojumiem, raugoties vai ir ņemti vērā konkurences noteikumi. Tad to mēs neatbalstam. Mēs uzskatām, ka komisija šeit ir gājusi par tālu. Uh, un komisijai vajadzētu tikai kontrolēt to, kā ir izmantojams, izmantots finansiālais atbalsts. <clears throat> Eh, es gribētu noslēgumā pateikt paldies visiem, kas ar mani sadarbojās, neraugoties uz viedokļu atšķirībām starp partijām. Un manā komitejā mēs pieņēmām šo ziņojumu ar ļoti lielu balsu vairākumu. Es esmu pārliecināts, ka arī rītdien balsojot plenārsēdē mums izdosies eh, pieņemt šo ziņojumu un raidīt signālu par to, ka mēs vēlamies, lai sabiedrisko pakalpojumu jomā mēs vēlamies daudz labāku regulējumu. Ceram, ka komisija to arī sadzirdēs. Paldies, Simona kungs! Un tagad došu vārdu runātājiem. Mesāroša kungs, lūdzu. Pani Prisida, egyetértek azzal, hogy az általános érdekű szociális... Priekšsēdētāja kungs, mēs visi piekrītam tam, ka vispārreiz tautsēmniecības nozīmes pakalpojums nevajag ierobežot un visiem pilsoņiem neatkarīgi no viņu situācijas jādod pieeja vispārreiz tautsaimniecības nozīmes pakalpojumiem. Tam jānotiek neatkarīgi no uh, pilsoņu turīgumu. Es esmu pārliecināts, ka valsts palīdzijai un subsidijām jāievēro subsidaritātes principi, ir uh, jāievēro tas, lai vietējās un reģionālās uh, iestādes pašas varētu lemt, kā organizēt šos pakalpojumus. Bez tam valsts pasūt, palīdzībai jāatbalsta vietējie uzņēmumi un jāveicina darba vietu izveidi. Ir jāatbalsta infrastruktūras izveidi, it īpaši tajos reģionos, kur vēl ir liela trūkuma šai jomā. Ir jānodrošina laba kvalitāte vispārreiz no tautsaimniecisks nozīmes pakalpojumiem jāizmanto efektīvi visi um, avoti, kādi ir iespējami, un uh, jārada arī labas kvalitātes darba vietas. Paldies! Paldies, nākošais runātais de Campus. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs. Šis Pēters Simona kunga ziņojums ir ļoti sabalansēts. Vispārējais tautsaimniecisks nozīmes pakalpojumi ir veicinošs elements ekonomiskai un sociālai kohēzijai. Ir daudz juridisku neskaidrību vēl šajā jomā, tādēļ subsidiaritātes princips ļoti pareizi jāpielieto. Sākumā ir atšķirības starp tautsaimniecisks un netautsaimniecisks nozīmes pakalpojumiem. Tad tiek doti norādi balstīta uz to, ka vietējie un reģionālajie pakalpojumi neizkropļo kopēju tirgu. Tiek runāts arī par vietējas nozīmes pakalpojumiem. Tāpat arī tiek norādīts uz to, ka pakalpojumu sniedzēji uh, pār ietverts arī nevalstiskas organizācijas un fondus, kā arī neval, uh, bezpēļņas organizācijas. Uh, It īpaši tiek uzsvērts subsidiaritātes principu nozīmīgi. Paldies! Nākošais runātājs Paškas kungs. Paldies, priekšētāji! Ņemot vērā no faktu, ka līdz gada beigām daudzi pasākumi attieksies uz valsts atbalstu ir svarīgi reformēt šos valsts atbalsta noteikumus. Patreiz tie nosaka, ka administratīvais sloks kļuvis pārāk smags it īpaši vietējām iestādēm. Vēl viens negatīvs aspekts ir tāds, ka tie nenodrošināja tiesisko noteiktību. Valsts atbalsta noteikumu reformai jānodrošina lielāka caurskatāmība, uh, tiem jābūt vienkāršākiem un vieglāk īstenojamiem, lai vietējā un reģionālā līmenī tos varētu arī efektīvāk piemērot. Tas nodrošinās labāko efektivitāti pakalpojumiem, kas ir vispārējais tautsājumnieciskas nozīmes visā Eiropas Savienībā. Nākošā runātāja Regners Konze. Paldies priekšstādā kungs arī par to, ka man vēlreiz tiek dots vārds. Augsti godātais uh, komisāri, mm, gribētu pirmām kārtām pateikties Pēteram Simonam par to, kā viņš strādāja, apvienojot visas frakcijas, un arī par viņa lielo atdevi veidojot šo ziņojumu. Šeit komisija tiek aicināta uh, nākt klajā ar paziņojumu līdz 2011. gada beigām. Bet, nu tagad par bet. Jā, protams, uh, parlaments saskaņā ar 14. paragrāfu jāiesaist likumdošanas procesā. Komisija visu laiku aicina caurskatāmību, caurskatāmību, caurskatāmību. Un pretēji tam savukārt uh, savas politiskās pozīcijas spēcinot uh, grib steidzamības procesā. Uh, Uh, savas idejas īstenot. Bet Eiropa veidojas uh, pašvaldību un reģionālā līmenī, tādēļ ir pārsteidzoši, kā tieši cilvēki reģionos un uh, vietējie lēmumu pieņēmēji tiek dažkārt nu, tā atturēti no kop, uh, komisijas politikas veidošanas. Šeit uh, tiek runāts par uh, piekritību, par um, dalību valstu um, kompetenci. Uh, Tādēļ gribu at, uh, uh, kādināt uh, principu vienoti daudzveidībā, tas ir Eiropas Savienības princips, vēlos norādīt uz to un aicināt komisiju vēl uh, LESD 14. pantu uh, labāk ievērot un, un uh, neskrot dalību valsts kompetenci. Paldies! Paldies nākošā runātāja Roitovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! ir ļoti liels atšķirības dalību valstu starpā attiecībā uz to, kā viņi definē eh, vispārējais tautsājums nozīmes pakalpojumu aptvērumu un atbrīvojums. Mums ir jāpalīdz komisijai izveidot noteikumus, kas ir piemērojami dalību valstīs. Mums jāuzstājas vienkāršošanu valsts atbalsta noteikumos un jāatbalsta komisija ieviešot lielāku caurskatāmību un kontrolas subsidaritātes jomā it īpaši liela ieguldījuma pašvaldību vai valsts iepirkuma līguma, kas tiek piešķirt vietējiem uzņēmumiem, uh, ir ļoti ar lielu korupcijas draudu. Komisija ir jāmaina savas procedūras un konsekventāk jāizpēta sūdzības par to, kā tiek izmantots valsts atbalsts. Komisija veids oficiāls izmeklēšanas un bieži izmanto informāciju, kas tiek saņemta no ministrijas ierēģiem, kas uh, bieži vien mēģina slēpt neautorizētu valstu atbalstu. Paldies, Basēska kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispārējais tautsājumniecības nozīmes pakalpojumi veicina dalībvalstu izaugsmi un ekonomisko konkurētspēju. Tie ir būtiski, lai cīnītos par sociālo ne, nevienlīdzību, un tie nedrīkst kropļot konkurenci un nākt pa ļaunu citiem uzņēmumiem. Subsidiaritātes princips ir ļoti rūpīgi jāievēro. Atgādina 26. protokolu Lisabonas līgumā, saskaņā ar to dalībvalstīm ir kompetence nodrošinot valsts pakalpojumus. Tādēļ ir nepieciešams kvalificēt šīs normas par valsts atbalstu Rumānijā, tās tiks vienkāršotas sabiedriskajiem pakalpojumiem, kas ir pašvaldību līmenī. Eiropas Savienībā jāatbalsta dalību valstu centieni modernizēt šos vispārējais tautsonsības nozīmes pakalpojumus un pielāgot tos pilsoņu vajadzībām. Sabiedriskos pakalpojumus Rumānijā regulē konkrēti likumi konkrētās jomās. Paldies, vai vēl kāds vēlas? izteikties, šķiet bija iespēja visiem, līdz ar to dod vārdu dalīkungam. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Vicepriekšēdētāja Almonijas vārdā gribu teikt paldies Simona kungam par viņa ziņojumu par valsts atbalsta noteikumiem attiecībā uz vispārējās nozīmes pakalpojumiem. Paldies arī Ekon, ITRE un IMKO komitejām un visiem deputātiem, kas uh, piedalījās ziņojuma izstrādē. Uh, šiem pakalpojumiem ir ļoti liela loma sociālā modeļa stabilizācijā un arī uh, teritoriālajā kohēzijā. Šie vispārējās tautsēmniecības nozīmes pakalpojumi ir nozīmīgi arī attiecībā uz valsts atbalstu, un tā ir viena no mūsu prioritātēm mūsu mandāta laikā. Mēs ļoti priecājamies par parlamenta izstrādāto ziņojumu un tā piedāvātajiem priekšlikumiem par, piemēram, juridiskā ietvara izstrādi šiem pakalpojumiem. Noteikumiem ir jābūt skaidriem, vienkāršākiem un uh, pieejai jābūt diversificētākai. Um, martā mēs piedāvājām mūsu paziņojumu vai komunikē, jādomā, ka viss arī tiks laicīgi pārtulkots oficiālajās valodās, un no šīs reformas ļoti daudzi cilvēki daudz sagaida, un turpmākajās nedēļās mēs strādāsim pie trim mērķiem. Eiropas parlamenta ziņojums nācis tieši īstajā laikā. Tajā ir ņemts vērā arī mūsu projekta teksts un ir piedāvāti grozījumi, uzlabojumi mūsu priekšlikumam un mūsu iniciētajai reformai. Gribētu pievērsties tikai trim punktiem. Pirmais vienkāršotības, vienkāršības instruments ir de minimis noteikumi slieksnim. Nevajadzētu būt tādam, ka de minimis noteikumiem vajadzētu attiekties tikai uz ļoti šauru um, pakalpojumu loku, un uh, arī šis trīs gadu periods ir tāds, ko uh, varētu pārdomāt. Un es domāju, ka visi iesaistītie priecātos par jaunā šiem noteikumiem. Sociālie pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi bauda ļoti lielu uzmanību, un tiem ir liela nozīme mūsu sabiedrībā. Tāpēc ir jābūt lielākai diversifikācijai, arī piemērojot kritērijus, pieņemot lēmumus par pakalpojumu sniegšanu. Parlaments uzskata, ka komisijai nevajadzētu izstrādāt mm, kritērijas valsts atbalsta noteik, valsts atbalsta piešķiršanai. Es gribētu uzsvērt, ka mūsu priekšlikumā arī nav runa par to, ka komisija veic īpašu kontroli attiecībā uz valsts atbalsta piešķiršanu un tā efektivitāti. Uh, Es saprotu, ka formulējums varbūt varētu būt tāds, kas rada raizes, bet pakalpojumu piedāvātāji vērtē mūsu priekšlikumu pozitīvi. Pašreizējā situācijā, ņemot vērā to, ka visas dalība valstis sastopas ar budžeta grūtībām, mums ir jādomā par to, kā šie sabiedriskie pakalpojumi varētu būt gan kvalitatīvi, gan pieejami visiem. Liels paldies jums par jūsu ieguldījumu. Paldies, komisār Dallī, arī par jūsu uh, vārdiem un piedalīšanos debatēs par Simona kunga ziņojumu. Arī balsojums būs rītdien pulksten 12. šodien.